After... Es uzklausīšu reglamentu jautājumu pēc paziņojumiem. Kā mēs zinām, Stavros Lambrinīdis ir e, darījis zināmu e, viņa iecelšanu Grieķijas valdības e, ārlietu ministra amatā līdz ar 17. jūniju 2011. gadu. Parlaments pieņem zināšanai šo paziņojumu un saskaņā ar 7. E, pantu Eh, likumā attiecībā uz likumu par Eiropas eh, parlamenta deputāta ievēlēšanu eh, nosaka brīvu vietu sākot ar 17. jūniju 2011. gadā. Uh, Mēs Eh, turpinām darbu. Mūsu kolēģim novērējam vislabāko veiksmi darbā. Grieķu varas iestādes man ir paziņojušas, ka Dimitrijos Drucas nomainā Lambrinīdis kungus saskaņā reglamenta 4. panta 1. punktu un parlaments to pieņem. Eh, spēkā sākot ar 2011. gada 22. jūniju. Es apsveicu jauno deputātu un norādu, ka saskaņā ar reglamentu 3. pantu 2. punktu Eh, līdz ir apliecināts pretēģais ar nosacījumu, ka ir iepriekš parakstīta deklarācija, ka viņam nav nekāda amata, kas nav savietojams ar Eiropas eh, parlamenta deputātu statusu. Dimitrijus Drucas ieņem savu vietu Eiropas parlamentā un tās struktūras un izmanto visas attiecīgās tiesības. Un vēlam vislabāko veiksmi mūsu jaunajam kolēģim. Bātenkungs member the can you hear me? Um, I rise to speak on a point. Es uh, gribēju izteikties uh, uh, par reglamentu jautājumu. Man nav priekšā reglamenta. Es redzu, zāles otrajā pusē ir politiski plakāti. Manuprāt, tas ir pretnoteikumiem. Tas man netraucē personiski. Tas man vairāk kārt lū, esmu lūdzis piemērot noteikumus vienlīdzīgi attiecībā pret visiem. Ja dāmas un. Uh, Eh, kungi grib eh, izklāt savus uh, plakātus, tad es gribu izklāt manējo. Es gribētu, lai lēmums tiktu pieņemts tā vai citādi, bet vienlīdzīgi. Much, Batten, for... Paldies, eh, Bātenkungs, ka pievērsāt manu uzmanību plakātiem, un es lūkšu tagad eh, personām, kas tos ir pacēluši, plakātus noņemt. Lūdzu nolaist plakātus ar virspusi uz leju pret jūsu darba vietu, un tad mēs varam turpināt savu darbu. Mrs. Lin. Linnas kundze. Vai nu mēs piekrītam vai nepiekrītam demonstrantiem, ir pilnīgi nepareizi. Tas demonstranti E, iekļūst parlamentā un nedod deputātiem dod, iespēju doties uz balsošanu. Kaut kas ir jādara, lai nodrošinātu to, ka deputāti var bez e, traucējumiem nokļūt e, zālē uz balsošanu. Thank you, Mrs. Lynn. Paldies, Linnas kundze. Dienesti apzina problēmu un tas vairs neatkārtosies. Un tagad Mr. Madlina. Madlina kungs. Jā, voorzitter, hartelijk bedankt. Ik... Priekšsēdājs izniegs paldies. Es eh, vēlētos par reglamentu. Tas ir tāds eh, labs paziņojums eh, mans uh, partijas priekšādātājs Kaks Vilēs ir atbrīvos no visiem apsūdzības punktiem, kas bija pret viņu izvirzīti par islāma brīvības vārdu izteiksmes. Uh, Nīderlandes ir nodrošināts. Paldies. Tas galīgi nav saistāms ar mūsu darbu šeit. Un tagad mēs pārējām pie balsošanas. Kā jūs zināt, mums ir. Jā, vispirms ir rakstiskā deklarācija.